klātbūtu Rumānijā. Paldies! Paldies! Paldies! Esmu saņēmusi no ECR grupas vairākus pieprasījumus kandidātu izvirzīšanai parlamenta de delegācijās. Šo kandidātu saraksts eh, tiks pievienots sēdes protokolam un, ja nekādi iebildumi netiek iesniegti līdz protokola pieņemšanai, tad šīs kandidatūras ir uzskatītas par pieņemtām. Un tagad sēdi mēs pārtraucam līdz pulksten 21. Paldies!